Un līdz ar to mēs šo debati esam nobeiguši. Un eh, tagad par eh, komiteju nozīmēšanu. Es gribētu jums teikt, ka eh, priekšsēdētāja konferences priekšlikums tiks jums nosūtīts pa elektronisko pastu. Un saraksts tiks iekļauts arī šīs dienas sēdes protokolā un ļaujiet man atgādināt, ka grozījumu termiņš ir šodien 19.00. Eh, un balsojums notiks rītā pulkstens 9. Tad, kad mēs atsāksim uh, savu sēdi, gribu jums novēlēt patīkamu pēcpusdienu, un līdz ar to es uh, sēdi slēdzu. Paldies!